divpusējās attiecībās, bet arī attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu Lībijā. Šis veistījums ir pilnīgi skaidrs. Paldies jums visiem! Asoņi. Oh. Paldies, godātie deputāti! Vēlējos pateikties visiem, kas izteicās debatēs. Tagad esam beiguši diskusijas par šo darba kārtības jautājumu. Balsojums ir paredzēts rītdien 12.00. Nap utolsó Turpinām ar mūsu darba kārtību un tagad pievērsīsimies pēdējiem darba kārtības punktam. Tie ir mustiskie jautājumi, kas ir iesniegti komisijai un padomēji. Šis jautājums ir saistīts ar uh, patvēruma pieprasījumiem dalību valstīs un šo pieprasījumu izmaksām. Uzreiz došu vārdu jautājumu autoriem. Pirmā uzstāsies Nadja Hirša uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropas parlamentā esam vienojušies, ka līdz 2012. gadam mēs vēlamies izveidot kopīgu patvērumu sistēmu. Un, protams, mums ir jāparūpējas par to, lai dalību valstīs būtu skaidri un vienoti priekšnosacījumi, bet, diemžēl, īstenošanā esam sastopušies ar vairākiem šķēršiem. Šķēršļiem galvenokārt tādēļ, ka uh, diskutējot par uh, patvērumu paketes izveidošanu mēs esam uh, sastapušies ar informācijas trūkumu, bieži vien informācija nav bijusi viennozīmīga, un tāpat ir ļoti grūti arī analizēt, cik augsts izmaksas tas radītu dalību valstīs. Mums uh, ir jāpieprasa, lai komisija eh, veiktu pētījumu un ar tā rezultātiem iepazīstinātu parlamentu. Mums ir jāpadomā par to, cik izmaksā juristu konsultācijas, tulku pakalpojumu un citi pakalpojumi, tātad cik uh, daudz naudas dalību valstīm vajadzēs izdot, lai to visu sektu. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par procedūras direktīvas pārstrādi, mēs vēlamies, lai eh, pārstrādātā direktīva nozīmētu ātrāku un kvalitatīvāku procedūru jo bieži vien lēmumi ir jāpieņem pēc iespējas ātrāk, lai patvērumu pieprasītāji varētu rēķināties eh, ar, ar kaut kādu skaidrību. Mēs kā liberāļi vēlamies atbalstīt komisiju tās centienos, bet mums ir, protams, nepieciešami arī konkrēti argumenti, diskutējot ar dalību valstīm, lai tās skaidrāk apzinātos, ko sev līdzi nesīs patvērumu paketes pārstrāde, it sevišķi e, procedurālā direktīva. Tādēļ es lūgtu, lai komisija mūs atbalstītu un 2012. gadā patvērumu pakete varētu kļūt par realitāti, lai varētu izveidot kopīgu patvērumu meklētāju politikas sistēmu visā Eiropas Savienībā. Liels paldies! Liels paldies! Tagad uz divām minūtēm uzstāsies Monika Holmājere lūdzu. Viņa arī ir viena no jautājuma autoriem. Paldies! Protams, Eiropas Savienībai ir jāpievēršas migrācijas un patvērētāju tiesību problēmām. Komisija ir piedāvājusi konkrētus priekšlikumus, bet pagaidām vēl nav veikta precīza analīze, kā īstenota esošo judikatūru un attiecīgo likumdošanu. Tā nav arī pietiekami rūpīgi analizēta. Tautas partijas grupa saka, ka ir nepieciešams ievērot patvērumu meklētāju tiesības un sniegt viņiem visas pienākošās tiesības, bet, diemžēl, citreiz cilvēki šīs tiesības izmanto ļaunprātīgi tiesības pieprasīt patvērumu eh, nav imigrācijas instruments. Mums ir jāparūpējas par to, lai organizācijas, kas nodarbojas ar cilvēku tīrdzniecību, vienkārši nespēlējas ar cilvēku likteņiem, tajā pašā laikā gūstot miljardos mērām peļņu. Cilvēki, kas savās valstīs tiek vajāti, bieži vien vēlas uh, Eiropas Savienībā gūt aizsardzību, un tā ir arī jāgarantē. Protams, tūka pakalpojumu apmaksāšana, veselības aprūpas pakalpojumu, juristu konsultācijas, tas viss ir jāapmaksā, bet ir vēl daži deficīti, daži trūkumi. Uh, dalība valstis eh, bieži vien nevar pietiekami labi cīnīties pret patvērumu tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. Ja patvēruma iesniedzējs ir uh, savas tiesības uh, ļaunprātīgi izmantojis, pret viņu nevar vērst gandrīz nekādas sankcijas. Un ja šis cilvēks, piemēram, slēpjas un pēc tam kaut kur atkal uzrodas, tad arī dalību valstīm nav pietiekami liels instrumentu kopums, lai pret šādām nelikumīgām darbībām vērstos. Protams, jāparūpēs arī par glūdu un nasku procedūru, kas varētu palīdzēt uh, šos noteikumus īstenot pēc iespējas nevainojamāk. Ja mēs runājam par jurista konsultācijām, eh, ir jābūt iespējam eh, tās baudīt arī bez maksas, ja tas ir nepieciešams, jo savādāk dalību valstīm būs jācīnās ar ārkārtīgi augstām izmaksām. Tādēļ komisijai vajadzētu konkrēti analizēt, ko šie teoretiskie lūkumi nozīmēs praksē, ko tas nozīmēs konkrēti dalību valstīm. Protams, ir jāievieš augsts standarti, bet tiem ir jābūt īstenojamiem un nevajadzētu pārāk smagu nastu uzkraut dalību valstu pleciem. Paldies Holmēras kundzei un tagad došu vārdu Silvijai Gijomai uz trim minūtēm. Három perc áll rendelkezésére. Merci, monsieur. Paldies. Priekšsēdētāji kungs. Viens no izaicinājumiem veidojot 2012. gadā patvērumu meklētāju pieteikumu izskatīšanas procedūra ir, ir tas, ka mums ir nepieciešama harmonizācija, ko atspoguļo kopīgi likumi. Un vienīgā sadarbība var atrisināt šīs problēmas. Esmu arī norūpējusies par režīmu, kāds mums būs kopā Šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Ja mēs, piemēram, domājam par glābšanu, ko ierosinājusi komisija divas direktīvas šī jautājuma vietā, man liekas, ka mums ir nepieciešama diskusija. Kā būtu ar labākām procedūrām, garantijām un apmaksu lai dalību valsts varētu labāk risināt šo jautājumu, bet krīze šeit iejaucās un budžeti visur ir, tā teikt, ļoti saspringti. Tas viss ir ļoti dārgi un mēģinājumu uzlabot pirmās pakāpes pārs, dokumentu pārstrādi varētu ilgtermiņā mums ļaut iegūt zinām ekonomiju harmonizētā procedūra, uh, ļaus labāk identificēt pārkāpums sistēmā. Tas ļaus mums uzlabot arī sistēmas virzību un pieņemt kvalitatīvākus lēmumus. Tas ekrāmēs arī laiku, mazāk pieteikumi ies uz nākošajām līmeņiem, bet ja runājām par izmaksām, kāpēc eiro Dublinas sistēmas nestrādā, kāpēc netiek prasīt ziņojumi par šīs sistēmas rezultātiem. Ja mēs domājam par sekundāru cilvēku pārvietošanos un citām situācijām, kas izriet no Dublinas sistēmām, tas arī rada papildus izmaksas kā ziņotāji, kā referenti CISIS direktīvas jautājumā, domāju, ka esošā sistēma ir nepietiekoša un traucē procesā. Un tas ļauj uh, tas rada problēmas ne tikai dalību valstīm, bet arī migrantiem, kas cieš no tās. Mums ir jāievēro termiņi, un lai to varētu izdarīt, mums ir jārada normāli dokumenti. Mēs nevaram nolaisties uz zemāko līmeni. Mums ir jāveido efektīva procedūra, kas ir arī taisnīga un godīga. Un man politiskā grupa uz to uzstās. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Kornēls de Jongs. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Es kļūdījos, es izlaidu eh, Helēnu Flotras kundzi. Lūdzu, jums vārds uz divām minūtēm. Oui, merci, monsieur le président. Paldies. Vai te mikrofons strādā? Strādā. Domāju, ka šīs diskusijas mērķis ir padomēji likt, ko izveidot šī pakete. Ir ļoti tālajoša un ļoti vajadzīga, bet mēs neko nedzirdām. Te ir tāda murmulēšana tikai, turklāt tāda pretrunīga murmulēšana, un uh, rezultāti nav nekādu. Bet mums jau dažādi priekšlikumi ir bijuši uz galda nolikt pirms ilga laika. Mēs tiešām īsti nesaprotam, vai dalība valsts vai padome nevar tikt ar šiem jautājumiem galā, vai te ir problēmas ar izmaksām, vai politiski jautājumi, vai finansu izmaksas, vai izmaksas cilvēku ziņā. Domāju, ka tas viss ir saistīts. Taču viena lieta ir skaidra. Praksē ir sistēma, kas nav kvalitatīva. Šī sistēma tikai 14% no bēgļiem ierodas Eiropā. Un dažādi testi, tā teikt, falometrija, kas tika izmantota Čehijā, nav pieņemama. Un es domāju, ka tādu nu nekādā ziņā nevar izmantot. Gribu teikt, ka migrantu izdzīšana, protams, izmaksā ļoti daudz - 20 tūkstoši par katru repatriēto. Taču sistēmu vajadzētu uzlabot. Nav jēgas tikai runāt par to. Apmēram 50% apelācijas tiesās tiek noraidīts, tad kā lai uzlabo lēmumu pieņemšanas kvalitāti pirmajā instancē? Tas mums ietekmē, ieganomē ļoti daudz, gan cilvēku resursu ziņā, gan izmaksu ziņā. Tagad, protams, mēs varam atgriezties pie Dublinas lēmumiem. Eh, padomu varētu skatīties, kādas anomālijas tas rada. Jo, kā jau teicu, izmaksas ir ļoti lielas, un pētījumi to rāda. Cilvēku aizturēšana maksā ļoti daudz. Tas taču viss maksā. Mēs to esam pārunājuši, bet padomēji vajadzētu rīkoties. Paldies! De Jong képviselő urat kérem szintén. Tagad došu vārdu De Jonga kungam. Arī viņš ir viens no eh, šī jautājuma autoriem. Jums ir divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dažreiz mēs paši kļūstam par savu darba metožu upuriem. Bija jau viena patvēruma direktīva, tai vajadzēja uzlabot eh, patvēruma pieprasīšanas metodas un procedūras, bet, diemžēl, šī direktīva nenes cerētos augļus. Mums Eiropas parlamentā vajadzētu saprast, ka neesam sasnieguši kopīgo patvērumu politiku un ne nesam ieviesuši ko līdzīgu Dublinas procedūrai. Un tagad mēs sastapsimies ar, ar tādu situāciju, ka nebūs pilnībā ieviest ne Dublīnas procedūra, ne arī pietiekami labi strādājušas procedūras, lai varētu labāk regulēt šos te bēgļu uh, viļņus un uh, Eh, īstenot labāk, veiksmīgāk procedūru. Jāņem vērā, ka iesniegumi joprojām tiek, caurskatī, eh, tiek eh, izskatīti nepietiekami caurskatāmā veidā un bēgļi nezin, kas viņus sagaida. Tādēļ komisijai un padomēji uzdodam jautājumu, kā jūs varēsiet uh, panākt to, lai procedūras būtu pēc iespējas veiksmīgākas, uh, automātiski nenozīmējot augstākas izmaksas. Vai jūs mēģināsiet raidīt uh, pautas pārstāvjiem un dalību valstīm skaidrākus signālus? Un ko darīs dalību valsts, kad tām būs beidzot šī direktīva jāsāk īstenot? Es savā jautājumā nevaicāju par uh, patvērumu procedūru izmaksām, ne jau tādēļ, ka uh, nedomātu par ekonomiju, bet mums ir pirmām kārtām pret šiem cilvēkiem jātiec kā pret cilvēkiem. Ir jābūt labai procedūrai, uh, labiem izmitināšanas noteikumiem, un uh, tam ir jākalpo, jāka, jākalpo par galveno bauslu šajā politikā. Paldies! Köszönjük szépen, és akkor a szerzők nyomán. Paldies! pēc jautājumu autoriem došu vārdu Eniko Gjorī kundzei, kas ir uh, valsts sekretāre. Vēl pavisam nesen viņa sēdēja mūsu vidū kā Eiropas parlamenta deputāta, bet tagad došu viņai vārdu kā padomas pārstāvē lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, komisāru kungs, cienītās dāmas, godātie kungi. Vēlējos pateikties par man sniegto iespēju teikt dažus vārdus par procedūras, procedūras direktīvu, kas saistīta ar patvērumu meklēšanas procedūru. Padomēji tika uzdoti astoņi jautājumi, un visos tajos ir runāts par procedūras direktīvu. Mums, protams, par to ir jāapspriež visiem kopīgi. Savos jautājumos jūs runājat par 2010. gadā sagatavoto ziņojumu. Šo ziņojumu sagatavoja komisija, un tur ir runāts par direktīvas īstenošanu un pielietošanu dalību valstīs. Tur tika rakstīts, ka ir jāsniedz arī konkrētas garantijas. Mēs ceram, Eh, ka mums izdosies panākt progresu šajā jomā. Mums ir nepieciešama kopīga mērķa, savādāk neizdosies izveidot kopīgu Eiropas patvērumu politiku un sistēmu. Tika runāts par patvērumu meklēšanas politiku, par bēgļu politiku un dalību valstīm ir jāapņemas šajās jomās panākt progresu. Uh, un jānosprauž kopīgi mērķi, lai varētu labāk pievārēt šos izaicinājumus un uh, ir jādarbojas saskaņoti. Protams, dalībvalstīm ir jāuzņems arī saistības. kopīga Eiropas patvērumu sistēma, tā ir jāizveido, un, protams, šāda sistēma ir jāpapildina ar nepieciešamajiem pasākumiem. Mēs eh, lūdzām, lai komisija piedāvā kopīgas normas, lai kopīgā patvēruma politika nes, nebūtu tikai tukši vārdi. Ir arī Stokholmas programma, kurā ir noteikts, ka ir jāizveido šī kopīgā sistēma, un tai ir līdzi jāved eh, pēc iespējas dziļāka un tālajošāka harmonizācija. Mums ir jāparūpējas, lai komisija piedāvātu priekšlikumus, to tā arī darīja, un komisija norādīja uz Eirodaku sistēmu un uz eh, citiem mehānismiem, kas šajā jomā jau darbojas. Tika runāts arī par konkrētu kritēriju grozīšanu, kas ir Eh, jādefinē savādāk jaunajā direktīvā, pārskatītajā direktīvā. Tālāk runājot par uh, patvērumu pieprasījumu iesniedzējiem, arī šeit ir uh, jāievieš konkrēti jauninājumi. Padome, nekavējoties ķērās pie darba, uzreiz kā saņēma komisijas priekšlikumus, mēs ļoti rūpīgi iepazināmies ar visiem priekšlikumiem. Un uh, Līdz šim ir noslēdzies darbs tikai pie vienas regulas šajā lauciņā. Pagājušā gadā parlaments kopīgi ar padomi vienojās, ka mums ir e, jāveic tādi pamatīgi grozījumi, nevis tikai kosmētiskais remonts, un ir arī jākoncentrējas uz nākotnes uzdevumiem, veidojot kopīgo patvērumu meklētāju sistēmu. Diemžēl citās jomās mēs nevarējām uh, panākt lielu progresu. Šis temats ir tāds ļoti kutelīgs un jūtīgs, līdz ar to mēs uh, līdz šim neesam varējuši vienoties savā starpā. Es uh, saprotu, ka ar šādām problēmām sastopas nevien padomu, bet arī parlaments. Tālāk atbildot uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Átdolgozására uh, irányuló javaslatban különösen sok. Runājot par procedūras direktīvas jauno redakciju, ir ļoti daudz problemātiski jautājumi. Mēs jau parlamentu informējam par, eh, informējām par savu līdzšinējo veikumu un ir pats par sevi saprotams, ka padome ir eh, paudusi savas bāžas un raizes, ņemot vērā jauno pārskatītās direktīvas redakciju. Daudzi pamatoti vaicā, kā tas ietekmēs uh, procedūras, kas jau ir iestrādājušās dalību valstīs kā panākt to, lai procedūras kļūtu efektīvākas. Mēs vēlamies, lai procedūras kļūtu efektīvākas, tajā pašā laikā nekļūstot dārgākas. Bija dažas dalība valsts, kas vērsās pret sistēmas harmonizāciju, un tās minēja, ka ir nepieciešamas konkrētas kopīgas normas, uh, un ir jābūt kopīgiem aizsardzības mehānismiem. Padom, protams, to visu ņems vērā. Tagad bumba atrodas uh, padomas laukuma pusē. Uh, Tas ir ļoti sarežģīti, mēs cīnāmies ar finansiālām grūtībām, protams, procedūras arī maksā naudu, mums ir jāizrāda solidaritāte un mums ir jāievieš tādi noteikumi, kas um, ne, nenovedīs pie augstām izmaksām un liela administratīvā sloga. Līdz šim ir grūti bijis panākt nepieciešamo līdzsvaru, un mēs arī nevarējām izvairīties no ļaunprātīgas patvērumu sistēmas izmantošanas. Šāda ļaunprātīga izmantošana, protams, uh, iecērt dziļu robu dalību valstu kasēs, un tieši tādēļ mums šim jautājumam ir jāpievērš vairāk uzmanības nekā līdz šim. Es uzskatu, ka komisija arī šo jautājumu turpinās rūpīgi analizēt. Mums ir uh, jāiedveš jauna dzīvība šajās debatēs un, protams, es ceru, ka komisija izstrādāt jauno priekšlikumu ņems vērā parlamentu un padomas pozīcijas. Ja mēs runājam par procedūrālo direktīvu. Es ceru, ka mēs nākotnē varēsim uh, apņēmīgi virzīties uz priekšu. Uh, Šī ir ļoti nozīmīga likumdošanas pakete un kā tāda tā arī ir jāuzlūko. Dalība valstis izteicās nepārprotami, apgalvoja, ka vēlās rūpīgi iepazīties ar jauno priekšlikumu. Runātāji tiek pārtraukti. Varbūt es vēl varētu norādīt uz vēl kādu principu, saka runātāji. Segíteni, hogyha, hogyha lenne egy ilyen becslés. Runājot par izmaksām un uh, ietekmes izvērtējumu, protams, ir jākalkulē, kādas būs izmaksas, mēs turpinām konsultāciju procedūru padomē, bet, diemžēl, vēl nesam saņēmuši visu nepieciešamo informāciju, lai varētu veikt pēc iespējas eh, precīzākus aprēķinus. Mums ir jāsaņem informācija no dalību valstīm, jo tā ir to pārziņā. Uh, Mēs esam labprāt gatavi veikt šādu izmaksu analīzi, bet, lai to varētu darīt, mums ir nepieciešama atbilstošā informācija. A kérdéses információk rendelkezésre bocsátására. Visas dalību valstis ir informētas, ka tām ir mūs, eh, mums jāsniedz eh, ziņas eh, par izmaksām, un es ceru, ka tās rīkosies pēc iespējas naskāk. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, rīkosimies pēc labākās sirdsapziņas, un es vēlējos pateikties jums par uh, jūsu uzrunām, par jūsu uzmanību. Mēs rēķināmies ar Eiropas parlamentu kā ar uzticām partneri. Eiropas parlamenta deputāti ir ļoti pieredzējuši, un uh, es domāju, ka tāda laba auglīga sadarbība noteikti mums ļaus virzīties uz priekšu. Eiropas uh, Savienības prezidējošās valsts Ungārijas eh, mērķis ir ieviest kopīgu patvēruma eh, politiku. Mēs vēlamies šo darbu noslēgt līdz 2012. gadam. Mēs vēlamies virzīties uz priekšu politiskā ziņā, mēs vēlamies izveidot kvalitatīvu direktīvu. Uh, un vēlamies uh, būtiskāko darba daļu paveikt vēl līdz prezidentūras pēdējām dienām. Protams, mēs varēsim uh, labāk virzīties uz priekšu, ja valdīs harmonijas starp padomi un parlamentu. Paldies, turpin priekšstādātāji kungs, paldies uh, valsts sekretārei. Tagad dosim vārdu komisāram Fūlis kungam. Viņš arī atbildēs uz jautājumiem. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cienījamie deputāti. Šī procedūras direktīva ir ļoti svarīga, sagatavojot kopējo Eiropas patvērumu sistēmu. Komisijas mērķis ir izveidot sistēmu, kas ir līdzsvarota, taisnīga, efektīva un taupīga. Un Tas ir ļoti būtisks aspekts visos komisijas priekšlikumos. Komisija veica ļoti rūpīgu izpēti, sagatavojot eh, direktīvas priekšlikumu patvērumu procedūrai, ņemot eh, vērā ietekmes izvērtējumu. Izvērtējot finanšu ietekmi, mēs izmantojam statistikas status, kas tika iegūti no dalībvalstīm un norāda, izmantojot uh, visaptvarošu anketas, kuras sagatavoja komisija. Tikai pāris dalībvalsts varēja pilnībā aprakstīt patvērumu procedūras izmaksas, citas sniedza atsevišķus elementus galvenokārt par juridiskās palīdzības izmaksām un tulkojumu izmaksām. Komisija izvērtēja finanšu sekas balstoties uz pieejamo informāciju. Secinājums bija tāds, ka ar mēģi samazināt izmaksas un izmantojot frontloadingu bija mēģis ieguldīt resursus patvērumu procedūras pašā sākumā, lai tā kļūtu ātrāka, efektīvāka un godīgāka. Papildus ieguldījumi pirmajās instances procedūrā uzlaboja visu procesu efektivitāti. Šādi ieguvumi tiek izlīdzināti, ietaupot līdzekļus apelācijas posmā un līdz ar to samazināt kopējās izmaksas. Šāds pieejas izvēli atbalstīja nesen projektu īstenošanu apvienotāju karalistā, kuru prezentēja ministru konferencē par patvērumu 2010. gada septembrī. Šī projektā tika apstiprināta hipotēze, ka frontloading kā patvērumu process, it īpaši sniedzot piekļuvi kompetentiem juristiem šiem lūgumu iesniedzējiem jau pašā procedūras sākumā un ļaujot juridiskajiem pārstāvim uh, sarunāties ar lēmumu ņēme, pieņēmēju, nodrošināja kvalitātes pieaugumu pirmās instances lēmumos. Līdz ar to tika ātrāk pieņemti lēmumi un bija lielāks procents pozitīvu lēmumu pirmajā instancē, mazāk apelāciju un augstāks atpakaļ uz izcelsmes valsts nosūtījumu imigrantu skaits. Un līdz ar to varēja ievērojami samazināt izmaksas, un šie ietaupījumi ievērojami pārsniedza papildus juridiskās palīdzības izmaksas. Tāpat vēlos atgādināt par nesenu pētījumu, kur sagatavoja Eiropas parlamentam par slogu sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz patvērumu meklētāju sadalījumu, kurā sniegta izmaksu analīze patvērumu procedūrām un uzņemšanai, tostarp arī juridiskajai palīdzībai. Noslēgumā komisija ir ļoti rūpīgi izpētījusi izmaksu elementu šajā ietekmes novērtējumā secinājums apstiprina empīriski pierādījumi un informācija tiek papildināta ar Eiropas parlamentu veikto pētījumu. Līdz ar to komisija nav plānojas gatavot vēl vienu pētījumu par izmaksām. Tomēr nākamo jūs procedūras posmos strādājot pie patvērumu procedūras direktīvas, komisija joprojām paturēs vērā izmaksu aspektu. Paldies! Paldies komisāru kungam! Paldies par jūsu uzstāšanos! Tagad došu vārdu runātājiem, kas uzstāsies politisko grupu vārdā. Pirmā uzstāsies tautas partijas grupa un to pārstāvēs Būsutilkungs uz divām minūtēm. Thank you, Mr. President. Uh, there's no question that the asylum package uh, is currently blocked and this is a Šī pakete ir bloķēta un, diemžēl, jāsaka, es domāju, ka mums visiem vajadzētu darīt visu, lai situāciju debloķētu. Es nezinu, kāpēc tas tā ir noticis. Varētu būt vairāki iemesli. Mēs pievēršamies jauniem priekšlikumiem, bet mums ir esošie likumi, ko dalību valstis īsti nevar īstenot, un tas ir radījis sliktu sajūtu dalību valstīs, jo tās nav gatavas pāriet uz jauniem likumiem, ja viņām ir problēmas ar esošajiem. Otrkārt, jaunie priekšlikumi paredz augstākas prasības, lielākas nastas, un tās dažreiz ir nereālis, sevišķi esošajā kontekstā, un kas, kā jau tika uzsvērts, arī varētu radīt kādus pārkāpumus. Un treškārt, patiešām trūkst finansu izmaksu pētījumu. Šeit, komisāra kungs, es jums nepiekritīšu. Es nedomāju, ka pētījums, ko veica parlaments, ir nopietnas pētījums par izmaksām. Komisijai tas ir jādara. Komisijai ir jādomā par finanses izmaksām, par saviem priekšlikumiem. Nav arī priekšlikuma par saistoša nastas sadalījuma sistēmu, un tas viss rada lielas problēmas dažām dalību valstīm un arī parlamentam. Un visbeidzot, Padomi joprojām turās pretī priekšlikumiem, piemēram, pārskatīt Dublinas regulas. Un ir prieks dzirdēt, ka padome teica, ka prezidentūra pievērsīs uzmanību šim jautājumam un centīsies meklēt risinājumu. Runājot par Dublinas dosie. Grūts jautājums, piekrītu, mēs esam grūtā situācijā, bet mums no tās jātiek ārā. Tautas partija grupa ir gatava sadarboties ar padomi un citām grupām parlamentā, mēģinot atrast kādu kompromisu, kas būtu pieņemams visiem. Paldies! Tagad vārds Cecīlijai Vikstrēm. Aldi grupa. Paldies, priekšsēdētāji kungs! visas Eiropas Savienības institūcijas 2012. gadā būs gatavas pieņemt šo sistēmu. Taču mani satrauc šis termiņš, vai tiešām mēs būsim gatavi. Mums vajadzētu būt vienādai sistēmai, kas spētu šos jautājumus risināt un lemt par cilvēku nākotni. Situācija ir līdzīga visās dalību valstīs, kad sistēma darbosies, taču pat laban ir milzīgas atšķirības, kā attiecās pret dažādiem cilvēkiem dažādās dalības valstīs. Un Filis ziņojumā mēs redzam, ka ir liels atšķirības, kā dalību valstis risina patvēruma meklētāju pieteikums. Cenas samazinās, ja izcenojums samazinās Tagad mēs strādājam pie jaunas procedūras direktīvas, un tāpēc mums būtu ļoti svarīgi gūt priekšstatu par reālajām cenām dažādās dalību valstīs, runājot par pieteikumu izskatīšanu. Es domāju, ka tad mēs izvairītos no kļūdām, pieņemtu pareizos lēmumus, un komisijai, manuprāt, vajadzētu sniegt precīzu, labu analīzi par šiem jautājumiem. Arī parādīt, kā šīs cenas samazināt, jeb izmaksas samazināt. Un kā Busitil kungs jau teica, tas būtu galvenais, kas mums ļautu iziet no šīs bloķētās pozīcijas padomē Manuprāt, tā ir patiesa nelaime, ka mēs netiekam no šīs situācijas ārā. Dzirdējām no Ungārijas premjera, un tāpēc es aicinu prezidentūru turpināt darbu, ko Bēļu prezidentūra jau sāka šajā virzienā. Būtu ļoti slikti, ja šis process atkal apstātos. Domāju, ka mēs kopā varam izstrādāt ļoti operatīvu patvērumu meklētāju pieteikumu izskatīšanas sistēmu, kas būtu humāna un 2012. gadā pieņemama. Paldies! Tagad vārds Tavarešs kundzei. Viena minūte. Paldies! Šīs diskusijas vienmēr ir interesantas, un vienmēr mēs redzam vienu pamatlīniju - humanitārā palīdzība ir dārga. Protams, šāda darbība ir dārga, bet mēs gribētu sniegt humanitāru palīdzību visai lēti. Domāju, ja mēs panāksim šo līgumu, tad šis process būs lētāks. Visdārgākais ir cilvēku turēšana ieslodzījumā, kas gaida tiesu, ģimenes locekļu turēšana ieslodzījumā. Cilvēkiem nav iespēja no tā faktiski izvairīties. Bet lai kāds būtu gadījums, humanitārā pieeja ir galvenais Un darīsim to lēti, kā Busetilkungs teica. Pat laban sistēma ir ļoti dārga, tā ir parteiska, nelīdzīga, negodīga un bieži vien netaisnīga. Un tā nav, protams, arī laba Eiropas pilsoņiem. Domāju, ka komisijai mums jāsniedz nepieciešamā informācija, lai mēs varētu šo sistēmu uzlabot. Paldies! Paldies! Patena kungs, šī diskusija ir kopīgās imigrācijas sistēmas rezultāts. Dalībvalstis zaudēja jebkādu kontroli par savu likteni un tomēr maksā un maksā par šīm privilēģijām. Britu patvērumu mēlākā sistēma ir ļoti sliktā stāvoklī, ir cilvēki pazūd, visa šī sistēma pārvēršas par reketu un dod tiesības cilvēkiem, kam nav tiesības uz patvērumu. Protams, nav jēga šeit par to runāt, jo jums visiem nospļauties uz nāciju valsts demokrātiskajām interesēm. Mēs esam dzīvojam kaut kādā groteskā fantāziju pasaulē, kā Hieronīma Boša gleznā. Šī nodevīgā politika, kas pieļāva Britānijā šādu iespēju, tāpēc, ka nebija referendumi, pie tā novedusi. Paldies! Paldies, Obermaier kungs, uz vienu minūtu lūdzu. Herr Präsident, bis zu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Līdz 2012. gadam ir jāpilnveido un jāharmonizē patvērumu meklētāja sistēma. Un ir arī, piemēram, tās augtās tranzīta zonas, no kurām ir joprojām iespējams izraidīt patvērumu meklētājus. Un komisijai uh, bija vēlmes šādu te regulējumu, kas attiecas arī uz tranzīta zonā esošajām lidostām atcelt. Ja, piemēram, patvērumu pieprasījuma iesniedzējs nāk no drošas valsts, bet kas tad ir šī drošā izcelsmes valsts viedokļi par to Eiropā šķēļas? Tālāk, ko mēs varētu teikt, runājot par šo cilvēku ģimenes locekļu laulāto draugu uzturēšanās iespējām valstī, kur viņi pieprasa patvērumu pieprasījumu. Es labprāt vēlētos uzzināt, ko jūs par to domājat. Es apšaubu, ka ar jaunās direktīvas ieviešanu tiks samazināta direktīva un līdz ar tiks samazināta birokrātija un ar to radušās izmaksas. Diemžēl Eiropas Savienībai tas neko labi nenozīmēs. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad ir uzstājušies visi runātāji, kas uzstājas politisko grupu vārdā, tagad uzstāsies individuāli runātāji. Pirmais, Jakolīno kungs lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Nav pilnīgi nekādu šaubu, ka šī direktīva ir ļoti nozīmīga. Mums ir uh, rūpīgi jākontrolē šis bēgļu status jautājums, un ja tas ir, piemēram, jāpiešķir pēc iespējas ātrāk, kad cilvēks uh, atrodas briesmās, tad arī eh, procedūrai ir jābūt pēc iespējas ātrākai un gludākai. Uh, Mums arī ir jāsaprot, ka dalību valstīs sistēmas ir ļoti atšķirīgas, tas rāda kopīgu uh, tādu sadrumstalot ainu. Komisāra kungs, es vēlējos jums atgādināt, ka krīzi nevar izmantot kā aizbildinājumu, lai ai, kavētos piešķirt līdzekļus nepieciešām politikas vadlīnijām. Mēs runājam par tādu procedūru, kas ir jāievieš pēc iespējas ātrāk, kas savādāk, eh, ja to neieviestu, nozīmētu Eiropas Savienības stagnāciju. Mums ir jāizveido pietiekama labas metodes, lai varētu pēc iespējas ātrāk pierādīt, vai patvēruma eh, procedūra netiek izmantot ļaunprātīgi. Un, protams, ja tas ir nepieciešams, var. Uh, atteikt cilvēkam uzturēšanās atļauju. Mums tā tad ir jānošķir graudi no pelavām. Uh, Te tika pausti visdažādākie aizbildinājumi, eh, dažādi iegansti un, protams, mums ir jārunā arī par atgriešanu dzimtenē, bet ir nepieciešams piedāvāt atbalstu arī patvērumu pieprasītājiem, ir jāsēdz tulku izmaksas, juristu izmaksas un ir jāievieš uh, labākas procedūras, uh, patvēruma meklētāju uzņemšanas vietās ir jāvalda labākiem apstākļiem un mums arī vajadzētu piedāvāt labākas apstākļus bēgļiem kopumā. Un uh, dalību valstīm ir jāuzņem tikai tie bēgļi, kam uz to ir tiesības. Tātad patiesie bēgļi. Paldies, turpina priekšsēdētājs Marais kungs uz divām minūtēm. Paldies, šis ir ļoti būtisks brīdis Eiropas patvērums sistēmas attīstībā. Dažās paketas vietās ir liels progress, piemēram, runājot par startautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas tika panākts Beļģijas prezidentūras laikā, bet tas ir tikai viens elements no šīs visas pakots. Un tas eh, veido pašu mugurkaušiem paketei pārstrādājot. Tādēļ mums ar šo pārstrādi ir jāvirs ātri uz priekšu, pirms mēs izveidojam kopēju patvērumu sistēmu. Viens no kritikām, ko izpauž dalībvalsts, ir tas, ka tas radīs nesamērīgu finanšu slogu dalībvalstīm, bet ir pietiekami daudz pierādījumu, un es piekrītu tam, ko teica komisija par projektu apvienotāju karalistē, ir pierādījumi, ka frontloading patvērumu procedūras nodrošina labākus lēmumus pirmajā instancē, kvalitīvi lēmumi ir tas svarīgākais elements, kas ir jāpatur prātā. Ir nepieciešams vairāk informācijas no dalību valstīm, lai tās varētu pamatot savas prasības, bet mēs nedrīkstam domāt tikai par izmaksām. Procedūru pārskatīšana ir domāta, lai harmonizētu praktis un standartizētu visu Eiropas līmenī un mēs zinām, ka komisija sagatavos pārskatītu pārstrādāto versiju. Parlamentam ir jāizsaka ļoti stingrs viedoklis šajā jautājumā, lai komisija eh, nepadarītu vājāk savu sākotnējo piedāvājumu, lai varētu izmantot pātrināts procedūras, kas ir nepieciešams drošai un efektīvai patvaramas sistēmai. Un tad, ja mēs panāksim šādu sistēmu, tas jau nav parlamenta mērķis. 99. gadā padome izvirzīja šādus mērķus, un Hāgā šie mērķi tika izvirzīti no jauna un sokumā atkal, un mēs līdz ar to esam atkarīgi no padomes, lai šī sistēma darbotos, un mēs katrā ziņā sadarbosimies ar Ungārijas prezidentūru, lai saglabātu Beļģijas prezidentūras panākto un Mēs visi vēlamies varbūt redzēt dažādus rezultātus, bet mēs sadarbosimies un cerēsim, ka Ungārijas prezidentūras laikā mums izdosies sasniegt patiesu progresu. Paldies, jums pilnīgi taisnība. Dievs Demērs kungs lūdzu. Divas minūtes. Paldies, priekšsētāji. 2012. gads, tad mums būs nepieciešama kopēja patāruma politika. Komisijas ziņojums, kas tika darīts zināms septembrī, minēja tos, kādas šķēršļi ir jāpārvar, lai panāktu nospraustos mērķus. Patāruma meklētājiem ir jāsaņem juridiskā palīdzība, bet tas tiek dažādi piemēros dažādās dalību valstīs. Dažas dalību valstis seko likumu burtām, nodrošina šo palīdzību, bet citas valstis tikai atzīst šos tiesības lūguma iesniegšanas gaitā. Līdz ar to dalībvalsts izlēmj, vai vispār būs juridiskā palīdzība vai nē. Tad ir ļoti liels atšķirības termiņu ziņā starp dalībvalstī par apelācijām. Un ir atšķirības arī citos lēmumos, un tas rada arī problēmas tikai sešās dalībvalstīs. valstīs Mēs redzam, ka direktīvas mehānismi ir jāpārskata. Mēs to redzējām no ziņojuma. Un tādēļ komisijai ir jākoncentrējas vairāk uz frontloading, lai darbs būtu efektīvāks, pieņemot lēmumus un izšķirot, kuriem cilvēkiem ir tiesības saņemt aizsardzību un kuriem nē. Un tas ļautu arī ievērojami samazināt izmaksas un nebūtu šīs lietas jāskat otrajā instancē, bet ir nepieciešams detalizēts pētījums par tulkošanas un juridiskās palīdzības izmaksām pirmajā instancē un par izmaksām, kas rodas dalībvalstīm īstenojot patreizējos noteikumus. Tādai komisijai ir jāziņo mūs par patiesajām izmaksām, kas ir saistītas ar priekšlikumu un, manuprāt, nav pieņemams, ka komisija gluži vienkārši to visu noraidījusi. Tas nav pieņemami. Vai nu komisija ir rūpīgāk jāpiestrādā pie tā, vai arī jāceļ šāds lēmums. Uh. Paldies! Romero Lopesas kundze. Divas minūtes. Prezidentē, e, eh, senjor. Paldies, priekšētāji. Ministrs kundze, laipni lūgta uh, šī parlamentā, kurā jūs arī pati esat bijusi deputāte, lai arī jūs bijāt citā komitejā, un varbūt tas nav tieši saistīts ar jūsu pieredzi, bet jūs noteikti interesē šī patvēruma paketa. Tas bija ļoti būtisks jautājums, ko skatīja Beļģijas prezidentūra, un cerams, ka arī Ungārija tam piegriezīs par lielu vērību. Iespējams, ka Ungārijas prezidentūra varēs atdzīvināt šo jautājumu, lai komisija varētu saņemt visu nepieciešamo informāciju. Runājot par nepieciešamību pēc informācijas komisijā un padomē, mēs esam redzējuši pētījumu par to, kā var uzlabot situāciju starptautiskajiem bēgļiem, bet dalība valsts šķiet uzskata, ka harmonizācija nevar uzlabot visu pirmajā instancē, kā to teica komisija. Un vēl valsts neuzskata, ka tur būtu samaks, izmaksu samazinājums, jo pašlaikai dalība valsts izlēma par bēgļu likteni. Un tas ir žēl, jo atšķirības dalību valstu procedūrā nozīmē to, ka dažās dalību valstīs jāskata vairāk lūgumu nekā citās. Uh, bet komisijas lēmums uzlabot procedūru nozīmē, ka mēs samazināsim lēmumus otrajā instancē un arī apelācijas skaitu, līdz ar to tiks samazināts arī kopējās izmaksas, jo mēs jau nerunājam tikai par procedūru izmaksām, bet patiesībā runājam par to, kāds būs izmaksas, ja mums nebūs kopēja patvērums sistēma. Uz doto brīdi mums ir vairāki tūkstoši patvērumu meklētāji, kas ir uz ES robežām, kas ierodās no Irānas, Irākas, Somālijas vai Sudānas. Un ir jāņem vērā arī cilvēciskās izmaksas, kas ir iesaistīti šī procedūrā. Šiem cilvēkiem nav nekādu garantiju, viņi ir dažādos centros uzturās daudz mēnešu, un tas ir ļoti dārgi šiem cilvēkiem nav tādu pašu garantiju, kāda ir noziedzniekiem Eiropas Savienībā. Viņiem vienkārši ir jāsēž uz vietas un jāgaida, kādas tiesības viņi saņems. Mēs nedrīkstam aizmirst par to, kādas ir cilvēciskās izmaksas šiem bēgļiem, kas ir uh, bēguši no kara plosītiem reģioniem. Šiem cilvēkiem nav līdzekļu, lai viņi varētu uh, aizlidot uz citām valstīm, tādēļ mums ir jāizvairās no šādām traģēdijām un jāsamazina izmaksas dažām dalību valstīm, kas ir iesaistīti šī procesā. Paldies! Došu vārdu Koelju kungam. Divas minūtes, lūdzu. Gracias, prezidents. Paldies, priekšādātāji! Iesākumā vēlos sveikt šī ziņojuma autorus. Un es piekrītu tam, ko teica Dievs Demēra kungs. Šis ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas ir būtisks patvērumu sistēmā un ziņojums, ko komisija mums iesniedz pagājušajā gadā jau atzīst, ka dalībvalstis ir pieņēmuši un īstenot dažādas prakses. Un ir ļoti ievērojams atšķirības starp dalībvalstīm, piemēram, par dažādām garantijām. Piemēram, runājot par pātrināto procedūru un paturot prātā personīgos apstākļus, juridisko palīdzību un apelācijas iespējas. Viss šīs lietas dažādās dalībvalstīs ļoti atšķirīgas, un reizēm dalībvalstis ir pārnesušas šos eh, nosacījumus nepareizi vai nepilnīgi, un eh, citas to ir darījušas tā diezgan vaļīgi. Un tad vai nu mums nav vispār šādas sistēmas, vai arī novērš, novēršam šādas te uh, trūkumus procedūrā, ir nepieciešami uzlabojumi galvenokārt uzlabojot tā, tā dēvēto frontloading periodu. Ir nepieciešams pārskats un novērtējums no komisijas, lai būtu pilnīgi skaidrs, kurās eh, vietās ir nepieciešami uzlabojumi, kur ir jānovērš trūkumi. Un tādēļ ir nepieciešama arī sadarbība no dalību valstīm, jo tām ir visa nepieciešama informācija. Un to nevar tikai skatīt no izmaksu viedokļa Eiropas institūcijām un dalībvalstīm ir jāsadarbojās ar vienotu mērķi, proti sadarboties un izveidot kopēju patvērumu sistēmu 2012. gadā. Thank you very much. Paldies. Dear colleague, and now last but not least. Tagad došu vārdu Papa Nikolau kungam. Pusotra minūte, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι μοιάζουμε με τον κύριο Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es zinu, ka es esmu līdzīgs Koelju kungam, un nav nekāda sakritība, ka mēs tagad uh, viens pēc otra runājam. Bet tagad par citām lietām. Šodien Vācijas valdība iepazīstināja ar savu lēmumu ka το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης δεν δέχτηκε ka 12 mēnešu laikā netiks atgriezti bēgļi Grieķijā. Līdzīgus lēmumus pieņēma arī uh, Zviedrija. Tālāk tiek runāts par Dublinas regulu, par to, ka bēgļi, kas ir iesnieguši patvērumu pieprasījumu saskaņā ar Dublinas procedūru, netiks pieņemti. Un tagad tiek runāts, ka tur vispār varētu kaut ko mainīt. Mums ir jādarbojas un jārīkojas tieši tagad un nekavējoties. Mums ir jārunā par to direktīvu, par ko apspriežamies tieši šodien, par procedūras direktīvu. Mums ir jāoptimizē visi institucionālai procedūri tur uh, eh, noteikumi, arī tās augtais front loadings. Tika runāts par to, ka bēgļas šīs procedūras mēdz izmantot arī ļaunprātīgi un izmanto visas iespējamos juridiskos instrumentus, lai pēc iespējas ilgāk uzturētos Eiropā. Bet līdz šim vēl nav veikta pietiekam rūpīga izmaksu analīze un nav analizēts arī tās grūtības, kas apgrūtina jau tā sarežģīto procedūru. Tiek runāts par to, ka ir jāpilnveido šī kopīgā sistēma līdz 2012. gadam, bet ir dažādas atšķirības starp mērķiem un piedāvātajiem pasākumiem, ir arī atšķirības starp vārdiem un darbiem, un atkal pietrūkst jau tik bieži minētās solidaritātes. Vai um, komisija un padomu varētu pateikt, kādēļ tas tā notiek? Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad sāksies brīvā mikrofona procedūra. Trīs cilvēki ir pieteikušies tajā izteikties. Visi trīs varēs runāt. Alonē kungs ir pirmais no runātājiem uz vienu minūtu lūdzu. Ma io non vorrei inserire una nota stonata. Priekšsēdētāja kungs. Paldies. Taču es negribētu runāt citā tonalitātei jo pat semantiski no dažādām grupām mēs dzirdam dažādus tekstus. Jautājums par ekonomiju un tiesībām. Un šeit ir tādas negatīvas konotācijas. Es domāju, ka patiesā problēma ir harmonizācija. Tas nav izmaksu jautājums Tā ir kultūra problēma. Kultūra iemeslu dēļ, nevis ideoloģiski iemeslu dēļ, mums ir dažādas pieejas. Valstis, kas visvairāk saduras ar šo problēmu, ir dienvidu valstis un tām ir daudz lielāka viesmīlības izjūta nekā ziemeļniekiem. Viņam ir ciešāka saskara ar šīm problēmām, un, piemēram, šī problēma Itālijā ļoti nopietni. Cenas aug 30 miljonu vairāk. Mēs neticam, ka to var atrisināt. Kur tad mēs 20% varam iekonomēt? Jautājums ir par nespēju risināt šos jautājumus. Politiskajiem bēgļiem pēc spīdzināšanām, bieži vien ir invaliditāte, tas ir papildus izmaksu jautājums. Tas nav jautājums par to, ko mēs ielaižam. Mēs gribam teikt, ka šī ir Eiropas un tiesību jautājums. Jūs runājat gandrīz divas minūtes. Paldies! Tagad Basēsku kundze, lūdzu. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es uzskatu, ka ir jāgroza 2005. gada direktīva, runājot arī par minimālajiem standartiem, kas ir jāievēro īstenojot patvērumu procedūru. Protams, procedūrai ir jākļūst vienkāršākai un pārskatāmākai. Mums ir jāņem vērā Eiropas Savienībā uh, iegūtā parauga prakse. Dalību valstīm ir jāievēro patvērums sniegšanas tiesības, bet uh, patvērums sistēmas dalību valstīs ir visai atšķirīgas. Mums ir jācīnās ar dažādām administratīvajām un tehniskajām problēmām, un tas ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk, izveidojot kopīgu pieeju Es vēlos, lai padomu mums sniegtu pēc iespējas uh, vairāk informācijas, pirms tam to iegūstot no dalību valstīs. Mēs nevaram pārāk viegliprātīgi attiekties pret šo dokumentu, tikai parūpēties par to, kā ātrāk noslēgt darbu pie tā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, deputāts kundze. Un viens no pēdējiem, bet ne pats pēdējais runātājs ir Holmējers kundze. Viņa atkal uzstāsies, viņa jau šodien vienreiz runāja. Herr Präsident, vielen Dank, dass ich noch mal kurz das Wort ergreifen darf. Paldies, es atvainojos, eh, ka izsakos atkal un pasakos par man sniegto iespēju. Man ir liels lūgums Fūles kungam. Tā tad eh, nevajadzētu pieņemt pārsteidzīgus un aplams lēmumus par aplamiem aprēķiniem. Mēs uh, te dzirdam, ka ir e, paaugstinājušās izmaksas, bet ir daudzas valstis, kas ir e, saņēmušas vīzu atvieglojumus, piemēram, Balkānu valstis, bet jāņem vērā, ka ļoti daudz cilvēku ļaunprātīgi izmanto patvērumu procedūru, un tas arī paaugstina izmaksas. Bet ja mēs runājam arī par tādiem e, nepamatotiem aprēķiniem, Ja mēs izvairītos no nelikumībām un ļaunprātīgas izmantošanas, tad mēs varētu ietaupīt jau ļoti daudz naudas. Ja e, tiek paaugstināti standarti, tad īstenībā tas nozīmēs augstākas izmaksas. Un, protams, e, ja e, paaugstināsies kvalitāte, tad uh, arī tiks ieviest augstāk standārti, un tas nozīmēs augstākas izmaksas. Lūdzu, uh, uztveriet nopietni valstu izteiktās raizes, jo tas patiešām ir nozīmīgi finanšu krīzes apstākļos. Paldies! Eh, köszönjük szépen, ma este engedékenyebb volt. Paldies! Tagad ir izteikušies visi runātāji. Uh, kas pieteicās brīvā mikrofona procedūrā. Esam jau gandrīz noslēguši debates. Tagad došu vārdu komisāram Fulskungam lūdzu. Uh, Priekšsēdētāj kungs, prezidentūras pārstāvi, es uzmanīgi klausījos uz domām, kas šeit tika paustas. Procedūras direktīva ir ele ļoti svarīga būtisks elements šai sistēmā, kas būs jānodibina līdz 2012. gada beigām. Komisija ar prieku redz, ka parlaments uzskata, ka mums jāiet uz priekšu ar šo direktīvu. Runājot par sarunām padomē, komisija arī atbalsta dalību valstu vēlmi šo jautājumu atklāti izrunāt taču daudz jautājumu būs grūti. Tāpēc, lai direktīvu varētu pieņemt un lai atvieglotu šo darbu, mēs pieņemsim acīm redzot modificētu priekšlikumu pirms Polijas prezidentūras. Komisijas mērķis ir iet uz priekšu uz vienotu procedūru, lai būtu konsekventa un godīga procedurālo prasību piemērošana Šajā ziņā mēs ievērosim pamata tiesības un augstas kvalitātes lēmumu pieņemšanu pirmajā instancē, kas radīs nopietnu lēmumu, pātrinās procedūru un samazinās izmaksas. Modificētajā priekšlikumā komisija mēģinās vienkāršot dažas prasības, lai vienkāršot arī to lietošanu Tā centīsies ievērot sabalansētību starp godīgumu un efektivitāti attiecībā uz specifiskiem finansu iespaidu. Komisijas saprot, kad ir svarīgi šo jautājumu izsvērt. Un tāpēc turpinās pievērst uzmanību nākošajās pakāpēs šiem izcenojumiem un izmaksām. Beigās gribu teikt, ka Eiropas parlamenta viedoklis, protams, ir tāds kā etalons, kas ļaus mums ņemt vērā parlamenta pozīciju sadarbībā pie modificētā priekšlikuma. Turpināsim sadarboties ar jums, lai priekšlikums virzītos uz priekšu. Paldies! Paldies komisāram. Un tagad Jurī Kunce, valsts sekretāre. Viņa nobeigs šīs dienas diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs godātās dāmas, godātie kungi, vēlējos pateikties par to, ka varēju piedalīties šajās saistošajās debatēs. Vēlējos pateikties jums arī par to, ka jūs izteicāties tik konkrēti, un esmu pārliecināta, ka jaunais komisijas priekšlikums palīdzēs panākt tik ļoti nepieciešamo progresu. Jūs teicāt, ka ir nepieciešami vismaz minimāli standarti, protams, tas ir saprotami, ir jāizskauž negodīga rīcība, mēs vēlamies cīnīties pret uh, patvaļu, pret ļaunprātīgu sistēmas izmantošanu, protams, es visu to ņemšu līdz kā ceļamaizi un to risināsim padomas gaitiņos. Un vēl, mēs esam nu dienu lepi lepni uz to, ka Eiropas Savienība ir tāda kopiena, kur eh, pirmām kārtām tiek ievērot cilvēku cieņu. Cilvēku cieņa ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Runājot par patvērumu pieprasīšanu, mēs ļoti daudz runājam arī par cilvēku cieņu, un tas ir tāds kā kompas, kompas kas mums rāda pareizo ceļu. Mēs vēlamies cilvēku, individu nostādīt mūsu prioritāšu galvgalī un ievērot to visos savos darbos. Kas notiek tagad Eiropas Savienībā? Protams, mums ir jābūt augstasinīgiem, loģiskiem, pragmatiskiem, bet neaizmirsīsim arī šo emocionālo pusi, runājot arī par Romu integrāciju. Eiropas Savienībai ir jāpierāda, ka tā darbojas nevien ar veselo saprātu, bet arī ieklausās savā sirdī. Vēlējos pateikties Eiropas uh, Savienības iepriekšējai prezidentūrai, proti Beļģijai, par paveikto. Mēs esam izdevuši zaļo grāmatu, un tajā jūs arī varat iepazīties ar mūsu iekšlietu ministra prioritātēm tajā skaitā. Es jau šajā priekšpusdienā teicu, ka Ungārijas prezidentūra sadarbosies ar visām iesaistītajām pusēm, jo mēs vēlamies panākt vienošanos padomē pēc iespējas ātrāk. lai arī jūs varētu teikt, ka Ungārijas prezidentūra ir darījusi visu to labāko. Paldies! Valsts sekretārs kundzei, saka priekšsēdētājs. Mēs uh, pilnībā uzticamies tam, ka Ungārijas prezidentūra veiks savu darbu pēc